kolēģi, e, parlamenta sesija ir pārtraukta, novēl visiem kolēģiem drošu māju ceļu e, šajos laika apstākļos un visiem e, priecīgi.